un komisijas paziņojumi par advokātu uzraudzību Eiropas Savienībā. Un es atkal došu solīt vārdu. Padomas pārstāvēji, lūdzu. Uh, Madam President, uh, Honorable Man. Godātā priekšādātā, godātie deputāti, pad, padome tik lūgta paust savu viedokli par advokātu uzraudzību Eiropas Savienībā. Ir iesniegts arī mutiskais jautājums no deputāta Argentīnī, kurā runa ir par Nacionālās drošības iestāžu uzraudzību, kas tiek veikta mm, attiecībā pret advokātiem nekādu komentārus par šo um, problemātiku, par advokātu un to kliedu uzraudzību nevaru sniegt. Lisabonas līgums, tajā ir runa par iekšējo drošību un tā ir dalība valstu rokās. Tāpēc padome nav informēta par kādām uh, izlūkošanas aktivitātēm, kas saistās ar valsts iekšējās drošības nodrošināšanu. Tāpat gribu pateikt, ka uh, per, personas datu vākšana pašlaik nav reglamentēta Eiropas Savienības likumdošanā un datu aizsardzības direktīvā uh, ne arī 2008. gada pamatlēmumā par datu aizsardzību. Tad šie likuma teksti nav attiecināmi uz šo kontekstu. Un kriminālo nodarījumu identificēšana, um, novēršana, un tā tālāk, izmantojot personas datus, aktus. Tas viss ir nacionālās dalība valsts atbildības jomā. Un uh, tāpēc prezidentūra nevar komentēt uh, mutiskā jautājumā minēto aktivitāšu um, saskaņotību ar pamatiesību hartu. Tomēr attiecīgie noteikumi, tāpat kā minētā direktīva, atbilst um, vai nosaka pilnvaras, kas ir nacionālajām drošības iestādēm. Paldies par uzmanību. Merci, madame. La parole est à madame Jourova, au nom de la commission. Lūdzu vārds komisārei Jurovas kundzei. Uh, godātie deputāti, mēs komisijā esam satraukušies par informāciju, kas parādās medijos par to, ka tiek uzraudzēt, uzraudzīta vai izsakota advokātu sadarbība ar viņu klientiem. Un tik jau pieminēta pamatiesību harta, bet šī harta ir attiecinām uz dalību valstīm, kas, eh, kam ir pienākums attiecīgi īstenot Eiropas Savienības likumdošanu. Un ja dalība valsts vēlas iekšējo drošības apsvērumu dēļ veikt novērošanas darbī, darbības, tad harta nav piemērojama. Un noteikumi ir jāinterpretē tādā šaurā nozīmē un dalību valstīm ir iespēja pierādīt, ka tām ir nepieciešams veikt attiecīgas uzraudzības vai izsekošanas darbības iekšējās drošības dēļ. Komisija vēlas panākt lai tiesības uz taisnīgu tiesu būtu ļoti labi aizsargātas Eiropas Savienībā, un pēdējo piecu gadu laikā mēs esam pieņēmuši trīs direktīvas par tiesībām uz tulkošanu 2010. gadā, par tiesībām saņemt informāciju 2012. gadā, un nesen arī par uh, pieju uh, par tiesībām saņemt advokāta aizstāvību. Un komisija uzraudzīs, kā šis process virzās uz priekšu, un konfidencialitātes princips ir ļoti būtisks, kas ir jāievēro, tas attiec arī uz advokātu un aizdomās turamo personu. Un Te pašā laikā jāpasvītro, ka direktīva izceļ arī apsūdzēto un aizdomās turamo tiesības krimināla procesa laikā un konfidencialitāte attiecās uz sadarbību starp advokātu un tā klientu, proti apsūdzēto personu. Tas neatiecas uz advokātiem, kas iesaistās noziedzīgās darbībās. Pour des groupes avec monsieur Lenars pour 1 minute 30. Vous avez la parole, monsieur. Līnās kungs uzsāks mūsu diskusijas eh, pusotra minūte. Ciena komunikācija tussen klienta. Paldies. Um, Saziņa starp um, advokātiem un viņu klientiem ir um, konfidenciāla, ir īpaši delikāta, un uh, šī konfidencialitāte ir īpaši svarīga pilsoņiem tiesiskajā valstī, un tas ir stūrakmens mūsu demokrātijā. Bet tāpat laikā tas nenozīmē, ka nekad nevar saņemt informāciju par šīm sarunām. Uh, ka tas pēc būtības eh, ir nelegumīgi vienmēr. Es eh, uzskatu, ka šādu sarunu noklausīšana jāpadara iespējama īpašos gadījumos, ja mums ir eh, nepieciešamas garantijas un ja var pamatot šādu interesi sabiedriskās kārtības labad, piemēram. Bet pat ja runa ir par sabiedrisko kārtību kādā valstī, noklausīšanai dažreiz jānotiek, lai garantētu pilsoņu drošību. Es eh, dažreiz eh, sev uzdod jautājumu, kāpēc mums šodien notiek šī diskusija. Padomu komisija parūpējušies, lai šī kompetence būtu nacionāla kompetence. Izlūk dienestu kontrolei Nīderlandē tika iesniegts ziņojums, kas tālāk tika iesniegts parlamentam. Uh, Un um, es uzskatu, ka izlūk dienestiem un nacionālajiem parlamentiem jāļauj uh, darīt uh, viņa darbs. Paldies, labs Agilārkungs. Uh, tagad jūs esat šeit, uh, jums vārds um, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Nu, te var. Um, sap saprast, ka e, šo diskusiju te uzskata par kaut ko sekundāro, salīdzinot ar to, par ko iepriekš bija runa. Bet e, tas tā nav. Advokātu uzraudzība. Mēs taču te runājam par pamat tiesībām, par pamat brīvībām, par e, tiesībām saņemt informāciju, par eh, tiesībām sevi aizstāvēt un eh, saņemt juridisko palīdzību un par visu civilizāciju, ko apdraud šī masīvā novērošana, šī špionāža, ko īsteno izlūk dienesti un slepeni dienesti. Tikai tāpēc, ka tehnoloģijas to atļauj. Mums eh, jāvar teikt nē šādi patvaļai, un uh, mēs ar pamattiesību hartu rokās par Lisabonas līgumu rokās aizstāvēsim šīs tiesības. Mēs darīsim visu, kā parlaments, lai mm, panāktu arī kriminālu sankcijas šajā jomā. Mēs uh, aizliedzam, mēs vajājam un mēs sodām uh, mm, mm, pagaidām, bet kas notiek ar tiesībām? Uh, uz uh, juridisko palīdzību, kas notiek ar advokāta pavadīšanu, palīdzības sniegšanu procesa ietvaros. Parlamentam jāpauž savs viedoklis un komisijai jāizskaidro sava rīcība. Tāda ir mūsu pieeja. Paldies! Vīkstrēmas kundze divas minūtes arī viņai. Paldies priekšsādātājs kundzam! Eiropas uh, tiesiskuma stūrakmens ir uh, tiesības uz konfidencialitāti runājot uh, ar juridisko palīgu. 2013. gada direktīvas 4. pāns un tajā ietvērtais uz to norēda. Kad mūsu izlūgdienas ievāc informāciju par saziņu starp advokātiem un viņu klientiem, šis princips eh, netiek ievērots. Tas nozīmē, ka tiesiskums eh, Eiropā vairs nepastāv. Eh, tas tiek izsmiets. Nīderlandē kādu advokātu biroju pat novēroja izlūkdienesti. Ir vēl daudz citu piemēru šādai darbībai. Ko par to uzskata komisija un uh, padomē, vai šāda rīcība savienojama ar Eiropas likumdošanu, līgumu, pamatiesībām, brīvībām? Ja tik tiešām jūs uzskatāt, ka tas uh, būtu skatāms nacionālās drošības ietvaros, Man interesē, kā jūs definējat nacionālo drošību. Vai jūs uzskatāt, ka automātiski tas nozīmē, ka Eiropas pilsoņiem tiesību vairs nav? Tātad, ko komisija un padome plāno darīt, lai nodrošinātu konfidencialitāti uh, kontaktos, uh, kas uh, ir advokātiem ar viņu klientiem? Uh, un vai eh, dalību valstu līmenī kaut kas tiks darīts, kādi pasākumi tiks īstenoti, un eh, kad komisija atgriezīsies parlamentā un izskaidros nacionālās drošības jēdzienu. Paldies, eh, jo arī stī abauncu kungs. Pusotra minūte. Es vēlētos runāt par Basku valsti. Um, Spānijā 12 eh, advokāti nesen tika apcietināti, kas eh, aizstāv klientus eh, Basku zemē, un um, daudzus, daudzi tiek apcietināti viņa politiskās darbības dēļ. Viņus apcietināja divas dienas pēc demonstrācijas pret ieslodzīto tiesību neievērošanu demonstrantu ievāktie līdzekļi tika konfiscēti. Tas bija politisks process un eh, notikušais eh, neatbilst miera procesam, pārkāpīja mm, ieslodzīto tiesības. Nevar būt tā, ka demokrātiskā valsts neievēro kopienas principus un uh, īsteno uh, atriebību pēc būtības. Ja tas notiktu cita tā valstī, uh, tas noteikti skandāls būtu milzīgs. Spānijas valsts aizvien vairāk attālinās no uh, tiesiskuma modeļa. Lai Eiropas Savienība kaut ko dara lietas labā. Paldies, kolēģi, jūsu Laiks ir beidzies. Turpinās Argentīnī kundze puso, viena, pusotra minūte. Paldies priekšsēdētājiem. Eiropieši vēlas ticēt uh, taisnīgai tiesiskai valstī, bet uh, pēc uh, visiem noklausīšanas uh, Uh, atklāšanas skandāliem, tas vairs nav iespējams. Kaut kur Eiropā, uh, kā izrādās, uh, slependienesti novēro juristu advokātu birojus, un tas tā bija Nīderlandē. To attiecīgie dienesti ir atzinuši. Tas pārkāpj mūsu pamata tiesības, vairs nevar droši uh, aprunāties ar advokātu, kas eh, notiek ar eh, konfidencialitāti runājot ar ārstiem. Mums ir Eiropas direktīva, 2013. gada direktīva, tur ir 4. pāns advokātu tiesības, kur runa ir par tiesībām uz konfidencialitāti. Mums ir arī pamattiesība harta. Tur arī runa ir par taisnīgā procesa garantēšanu. Tā nav nacionālā kompetence. Tāpēc man jautājums Jarovas uh, kundzei un Timermans kungam, kas uh, labi uh, pazīst Nīderlandes ministru prezidentu. Ko darīs komisija? Vai tā kontaktēsies ar Nīderlandes iestādēm, vai tiks uzsākta pārkāpuma procedūra, vai tiks īstenotas kādas sankcijas? Vorsitzende, Paldies, priekšsādātājs, man saka Vaskungs. Jā, es tādu atkārtošos, tomēr, manuprāt, ļoti svarīgi skaidri pateikt. Šīs attiecības, kas veidojas starp advokātu un viņa klientu, balstās uz uzticību. Un, lai nodrošinātu šīs profesionālā konvencionālās aizsardzību, tas ir viens no pamatprincipiem. Tas īstenībā neskat tikai advokāts, bet arī ārstus un žurnālistus. Līdz ar to, ja mēs redzam Tas ir veidojis kā viens no pamatelementiem vispār sabiedrības demokrātijai un līdz to dalībvalstīm. Līdz to es kā Eiropas politiķis uzskatu, ka mums visiem politiķiem ir jārīkos, lai nodrošinātu tiesiskumu, principu saglabāšanu un nodrošināšanu. Vienlaiks man rodas tomēr iespēja, iespējas, ka šajā gadījumā mēs runājam par konkrētiem gadījumiem, ka šeit drošības jomā ir bijis būtiski, un šajā konkrētajā gadījumā es domāju, ka drīzāk Te runājam par tiešām tādu ierobežoto Eiropas kompetenču jautājumu. Tas ir jāatzīst. Šajā gadījumā Eiropas kompetences ir ierobežotas, jo te runājam par nacionālu drošību. Un līdz to, tā kā mēs runājam par iekšē drošību, tad bieži vien tas skaidri jāapsaka. Tas ir uh, dalībvalstu um, kompetences jautājums, un padomi šajā gadījumā neko nemaz nevar īsti iesākt. Nevar vēsties pret kādu no dalībvalstīm par iespējamo Eiropas tiesību pārkāpumu, jo te ir runa par dalību valstu tieslietu sistēmu, piemēram, Nīderlandē. Nīderlanda, kas tomēr dem, pietiekami demokrātiska valsts, lai arī attiecīgi to jautājumu izmeklētu un nevajadzētu uzreiz jau aizrauties un saukt Nīderlandu par kaut kādu slepenos uzraudzības valsti. Paldies. Tālāk Albrecht kungam. Vārds. Paldies, priekšsarētāji. Es domāju, mums šodien jārunā par divām lietām. Pirmkārt, šī nav gluži pirmā reize, kad kādā dalībvalstī ir tiek slēpti šādi gadījumi ja notiek šāds slēpšanās aiz izņēmuma muguras. Mēs zinām, kāda ir bijusi Britu izmeklēja slepeni dienesti ir e, veikuši iznīcinot žurnālistiem pieejamu informāciju. Mēs zinām, ka ir bijusi arī tāpat citreiz veikta advokāta darbības uzraudzība un vienmēr aizbildnēs ar nacionālo drošības jautājumiem. Ir pienācis laiks, lai komisija sāk izmeklēt šīs lietas un pieprasītu skaidrs definīcijas, ko nozīmē iekšā drošība, jeb nacionāla drošība. Ja dalībvalsts atsakās to darīt, tad tas ir arī jādara komisijai, un ja ne, mums parlamentam tas ir jā, jāpieprasa. Otkārt, mums ir jāprecizē, ko īsti nozīmē šāda advokāta darbības uzraudzība un žurnālistu darbības uzraudzība. Par advokātiem. Pēc piedzīvotiem uzbrukumiem Mēs tajā gadījumā runājam par tādu uh, nepamatotu aizturēšanu, bet šajā gadījumā šeit ir skaidri jāapsaka, ka tas nedrīkst pieļaut, ka žurnālistiem tiek aizturēti un atņemti viņam piemērotie dati. Tālāk pietiekušies trīs deputāti brīvā mikrofona procedūrā. Polčakungs, lūdzu, vārds pirmais jums. Paldies priekšsarētāji. Esmu Nu, tā kā man, diemžēl, neizdevās izteikties par kvotām, es vēlos izmantot šo iespēju. Komisārs Kundze atsaucās uz hartu un attiecīgiem pārņems, kas skaidri norāda, ka Eiropas tiesības uh, nu, atpazīst šādu ideju, bet jautājums ir cits. Vai Eiropas Savienība drīkst iejaukties konkrētā dalībvalstī, kas ir atbildīga par konkrēto rīci politiku īstenošanu dzīvēm? Ja precīzāk, ja dalībvalsts pārkāpj kāds Eiropas tiesību normas, kas viņu var piespiest, tomēr ā, ievērot Eiropas tiesību hartu? Un kāds sods var, jebkas var piespriest, tad attiecīgi sodus dalībvalstī. Es runāju par sastarpēju uzticību, kas veidojas starp advokātu un klientu, un to nekad nedrīkst pārkāpt. Jūs, kur tad mēs nonāksim, ja mēs to turpināsim tādā garā? Paldies tālāk, Andersons kundze. Mēs redzam, ka īstenībā tiek pārkāpts cilvēku tiesības uz info, privātās informācijas aizsardzību. Mēs redzam, ka šie 16 advokāti, kas aizstāv Basku politisku ieslodzītos, šobrīd ir nu, kliedzošs skandāls. Tāpat arī par to, kas notiek ar advokātu birojiem. Galu galā katram Eiropas pilsonim ir tiesības uz advokātu un aizsardzību, tad ir advokātiem savukārt jānodrošina brīvs rokas darboties bez valsts iejaukšanās. Diemžēl mēs ļoti labi zinām īrijā, kas notiek tad, ja valsts mēģina iejaukties un nepieļaut, ka cilvēktiesību advokāti īsteno savu darbu. Cilvēktiesību advokāti pats Minikens Andrūs Mēs Nelsons nonāca sadursmēs ar Britu aģentiem. Lūk, Tā ir vēsturiskā pieredze, kad valsts mēģina jaukties tur, kur viņai tas nav jādara. Paldies, Koraukungs. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es nepiekrītu kolēģei Leonardai. Ko viņa sacīja? Ka it kā mocisku uzdotais jautājums ierosina nenozīmīgs debats. Tāds nav. Ledziet, es esmu šeit un es vēlos norādīt to, ka būtiskais princips, kur mēs runājam par drošību, par to, ka mēs veidām policijas valstī vai nodrošinām tiesību ievērošanu, tas skār vistiešāk tiesiskuma princips, tiesiskuma valsts pamatus. Un tieši tādēļ, vai mēs varam vienoties par to, ka dažkārt mēs varam pār, pieļaut tiesību pārkāpumu, lai nonāktu pie laba rezultāta. Te nav vairs runa tikai par vienkārši direktīvas kādu pārkāpumu no 13. gadā. Nē, konkrētais skatījums Nīderlandē īstenībā ir kliedzošs visai Eiropai. Un tad ir ļoti svarīgi, lai Eiropas komisija pasaka savu stingru pozīciju. Paldies! Uzklausīsim tālāk komisārs kundzi. Paldies, dāmas un kungi, es varu piekrist, ka mm, šī nopietna problēma. Vēlos reiz arī atgādināt tikai to, ka šobrīd tā arī ir un paliek dalībās kompetence par eh, slepeno dienas darbu un eh, valsts drošības nodrošināšanu attiecīgiem dienestiem. Līdz to Eiropas komisija vienīgi var vērot, vai kādā veidā tiek, piemēram, ievarot direktīvu par tiesību uz advokātu un uh, kas skaidri ir noteikusi pašus pamatprincips, ka ir jānodrošina arī saziņas uh, konfideli, konfidencialitāte arī starp aizdomās turētu apsūdzēto personu un tās advokātu. Un, nu, tas ir šobrīd mm, aktuālā situācija Eiropā. Katrā ziņā komisija cieši sekos aktuālajai notikumā virsībai. Un mēs vēlētos, protams, lai Eiropas līmenī un starptautiskā līmenī, ņemot vērā, protams, izskatītās lietas un tās, kuras vēl ir jāizskata Eiropas saimnības tiesā, tiktu vienmēr ievērots uh, Eiropas pamatiesību harta. Paldies! Paldies jums, komisārs kundze. Un tā, lai mēs nobeigšu jau, ka debats vārds Kalniņa Lukaševits kundze lūdzu. Paldies, priekšsādātāji, godātie deputāti. Esmu pateicīgi jums par jūsu aktualizētajiem jautājumiem un bažām šī vakar debatēs. Katrā ziņā vēlos apliecināt, ka padome ļoti nozie, rūpīgi uzklausa un apzinās jūsu argumentu šī vakar debatēs. Tomēr vēlos norādīt, ka tā e, padoma vēl nav pievērsusies jautājumam. E, um, Un es arī jums iepriekš skaidroju, kādēļ tas šobrīd tā ir bijis. Jo tā ir, ka tā tiešām ir dalībvalsts nacionālā kompetence par iekšējo drošību. Tādēļ paldies jums, godēt deputāti, par jums uh, veltītu uzmanību un par jūsu šī vakar debatēm. Paldies!